Vakardienas sēdes eh, ieraksts ir izplatīts. Ja nav kādu komentāru, tad mēs uzskatām eh, iepriekšējās dienas eh, plenāra sēdes protokolu apstiprinātu. Šīs dienas darba kārtībā pirmais punkts ir Eiropas.